La seduta è aperta. Labrīt, atsākam sēdi. Labrītu visiem! Kā jau jūs zinat, šodien pirmais eh, darba kārtības eh, punkts ir eh, Lisabonas līguma un juridiski saistošās pamatiesību hartas desmitās gadskārtas atzīmēšana. Gribētu atgādināt deputātiem, ka nav paredzēta brīvā mikrofona sadaļa un tāpat arī zilās kartītes jautājumi netiks pieņemti padomes eh, priekšsādātāja, komisijas priekšsādātājas kundze, cienījamie kolēģi. Paldies, ka esat šorīt šeit klāta, lai kopā atzīmētu desmito gadskārtu kopš eh, stājās spēkā Lisabonas līgums un arī pamatiesību harta, kas kļuva juridiski saistoša. 1. decembrī pagājušā gadā Eiropas vēstures uh, ēkā bija klātur arī Fanderlajenas kundze, uh, Šārlis Lagardas kundze. Mēs simboliski atcerējāmies uh, šo gadskārtu un atzīmējām jaunu sākumu, jaunu sasaukumu šeit parlamentā un komisijā. Katru reizi, kad eh, braucam uz Strasbūru, braucam caur eh, Vāciju, mēs šķērsojam robežu. Un eh, tā ir robeža, kas 1887. gada dažādām Eiropas nācijām ir bijusi asiņaina. Mums tas ir pilnīgi pierasts to šķērsot mierīgi un mierā, bet tas ir iekarojums, ieguvums, un tas ir milzīgs ieguvums un nevajadzētu to uztvert kā eh, garantētu. Un šodien mēs atzīmējam arī 75 gadus kopš Ardēnu kaujas. Tur eh, gāja bojā tūkstošiem jaunu eiropiešu, un eh, tas ir skāris vairākas paaudzes. Ir jāatcerās, ka Eiropas projekts ir vienīgais, kas ir vērsts uz to, lai būvētu miera un brīvības demokrātijas, demokrātijas telpu. Un šīs ir tās vērtības, kuras mums ir jāaizsargā katru dienu, strādājot Eiropas Savienības vārdā, lai padarītu to stiprāku un efektīvāku. Pirms eh, desmit gadiem stājās eh, spēkā Lisabonas līgums, tas bija liels solis uz priekšu. Eiropas iestādēm, tāpat eh, pilsoņiem, mūsu valstīm, it īpaši parlamentam tāpat arī demokrātijai, jo līgums stiprināja mūsu savienības demokrātisko raksturu. Tāpat arī tā efektivitāti un caurskatāmību. Eiropa kļuva tuvāka pilsoņiem ar Lisabonas līgumu. Eh, desmit gadus eh, parlaments kopā ar eh, padomi apstiprina Eiropas Savienības budžetu, tātad parlaments guva spēcīgāku lomu izšķirošos lēmumos, bet neaizmirsīsim, kā starp šiem cipariem budžets un daudzgadu finanšu ietvers, tas viss attiec uz cilvēkiem. Un tur ir cilvēku vēlmes un vajadzības, uz kurām Eiropas Savienībai jādod atbildes. Lisabons līgums eh, garantē eh, vienlīdzības, solidaritātes, eh, demokrātijas un valsts tiesiskuma principu ievērošanu. Tie ir visi pats pamats. Nu jau desmit gadus ka pamatiesība hārta ir juridiski saistoša visām valstīm. Tomēr, nestoties uz to, diskriminācija notiek, tās skar arī mūsu valstis. Mēs uh, Zinām, ka rasisms, vardarbība pret sievietēm, dažādas vardarbības un netolerances formas joprojām pazemo tik daudzus Eiropas Savienības pilsoņus. Un šī gada diena ir labs veids, kā atcerēties, ka mums ir jāstrādā, lai Eiropa būtu brīvāka, solidārāka. Mums ir jāturpina domāt par savu nākotni visiem kopā. Mums ir jāsoļo visiem kopā. Eh, augstā vēlētāja aktivitāte pēdējās vēlēšanās ir devusi skaidru signālu. Es vēlos vairāk ieguldīt Eiropas Savienības projektā. Esmu pārliecināts, ka eh, konference Eiropas nākotnē, kuru mēs paredzam rīkot turpmākajos mēnešos, ka tā būs laba iespēja, kuru mēs arī nedrīkstētu palaist garām. Tā būs iespēja uzklausīt pilsoņus, lai saprastu viņu gaidas, vēlmes un viņu cerības un lai labāk varētu panākt, ka vēl labāk darbojas mūsu demokrātija. Tas būs mūsu pienākums uh, praksē realizēt uh, cilvēku vēlmes, lai nodrošinātu Eiropas Savienību, kas uh, prot vēl iedarbīgāk stāties pretī globāliem izaicinājumiem. Protams, tas viss, visi šie priekšlikumi un vārdi būs uh, jāizvērš reālos likumdošanas aktos no parlamenta puses un reālā politikā, un es domāju, ka mūsu paudze būs šī uzdevuma augstumos. Paldies! Action. Dodu vārdu Vārfrēdam Vēberam, lūdzu, priekšstādātāji. Dāmas un kungi, Lisabonas līgums palīdzēja Eiropai atkal pārveidoties pēc tam, kad mums nesanāca izveidot Eiropas konstitūciju. Mēs uh, iemācījāmies no tā, ko nebijām paveikuši. Mēs varējām krīzes situācijā atgūt Eiropas Savienību. Lisabonas līgums izveidoja savienību, nevis tikai kopienas. Tā ir iespēja Eiropas politiķiem runāt vienā balsī ārlietu, jautājumos, sēdēt kopā NATO un citos, uh, uh, citās organizācijās ar citiem uh, pasaules līderiem. Koplēmums ir kļuvis par centrālo būtiskāko lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā. Mēs esam arī atvēlējuši jaunus uzdevumus Eiropas Savienības līmenī - cīņa pret organizēto noziedzību, Uh, patvēruma politika kļuva par Eiropas Savienības kopīgo uh, uzdevumu. Tas arī deva lielāku drošību, un arī pamatiesību harta ir kļuvusi par obligātu, lai mēs varētu aizstāvēt uh, mūsu dzīves ziņu. Mēs vēlamies, lai mums būtu sociāli atbildīga ekonomika, lai mēs būtu brīvi. Eiropa nekad nav gājusi tikai uh, uz priekšu. Ir bijuši arī uh, netik pozitīvi brīži, bet Lisabonas līgums tiešām bija liels solis uz priekšu, sadarbojoties visā Eiropā. Edmunds Bergs ir teicis, ja kādai valstī nav iespēja mainīties, tad tā nevarēs uh, neko panākt. Desmit gadi kopš Lisabonas līguma parakstīšanas mēs varam spērt nākamos soļus. Ir paredzēta nākamā konference par Eiropas nākotni, un mēs varēsim uh, runāt šajā konferencē par Eiropas sapni. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams atkal sapņot par Eiropu. Mums ir jārunā par pamatlietām, kas ir būtiskākās jomas, kurās Eiropas Savienībai nepieciešams rīkoties nākotnē. Mums ir jāpārbauda mūsu kompetences, Eiropas Savienībai ir jākoncentrējas tikai uz tiem jautājumiem, kuros mēs varam pozitīvi ietekmēt mūsu iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Un Eiropas Savienībai ir nepieciešami vajadzīgie instrumenti, lai varētu rīkoties. Vēl viens aspekts, kā mēs varam stiprināt parlamentāro demokrātiju Eiropas līmenī, šis joprojām nav atrisināts, jo Pilsoņi varēs paļauties uz Eiropu tikai tad, kad lēmumu pieņēmēji būs atbildīgi viņu priekšā. Trešais aspekts - kā mēs varam izveidot savu lomu pasaulē starp eh, Ķīnu un ASV, un mēs varam vai nu zaudēt visu, vai arī runāt vienā balsī. Mēs varam uzklausīt eh, mūsu pilsoņus, mēs varam sadarboties ar iedzīvotājiem um, ar nacionālajiem reģionālajiem parlamentiem, un Eiropas parlaments šeit uzņemas būtiskāko lomu, jo ir ievēlēta iestāde. Mēs mūsu partijā uzskatām, ka nevi, jāmeklē nevis uh, um, mazākais kopsaucējs, bet jāpanāk vislabākais labums pilnīgi visiem. Mēs vēlamies demokrātiskāku Eiropu un nevēlamies tikai tehniski kaut ko izdarīt, bet patiesi diskutēt par to, ko nozīmē būt Eiropietim. Mēs varam veidot nacionālo identitāti, bet arī Eiropas identitāti. Lai desmit uh, gadu gadskārtas atzīmēšana veido tādu jaunu atskaites punktu, un tautas partijas grupa uzskatā, ka tā ir jārīkojas. Paldies! Tagad aicinu Garsie Pēras kundzi. Lūdzu! Priekšsēdētāja kungs! Desmit gadi ir pagājuši, kopš Lisabonas līgums ir stājies spēkā, un tas ir labs brīdis, lai varētu atskatīties uz to, kas jau ir paveikts. Portugāles prezidentūra daudz ko ir panākusi, un uh, tas bija delikāts brīdis. Mēs varam atcerēties, ka divas dalību valstis sākotnēji noraidīja 2005. gadā uh, priekšlikumu par kopīgu dokumentu par Eiropas konstitūciju, taču varam atcerēties arī to, ka 2002. un 2003. gadā paveiktais tomēr nebija velti. Tas bija labs pamats turpmākajam darbam Eiropas Savienībā. Mēs pārāk daudz tajā brīdī koncentrējamies uz tirgus jautājumiem, bet īstenībā mēs varam panākt daudz vairāk Eiropas demokrātijā. Mēs varam palīdzēt mūsu pilsoņiem risināt problēmas. Mēs varam nodrošināt mūsu pilsoņiem pamatiesības, arī sociālās tiesības. Atcerāmies arī referendumu Francijā un Nīderlandē. Ne visi pilsoņi, kā parādīja rezultāti, jutās piederīgi. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams mainīt dokumentu. Tā tas arī bija ar Lisabonas līgumu, bija panākt ļoti apjomīgs progress. Piemēram, Eiropas Savienībai tagad ir pies, piešķirts uh, juridiskās personas status, līdz ar to starptautiski tā var darboties. Iedzīvotāja līdzdalība ir uh, paplašināta, pamatiesību harta ir juridiski saistoša, un mūsu pilsoņi to izmanto kā pamatu savam tiesībām. Eiropas Savienības iedzīvotāji no mums gaida daudz, tāpēc arī konference par Eiropas nākotni ir ļoti būtiska, lai mēs varētu pārskatīt procesu, lai padarītu Eiropu dinamiskāku, demokrātiskāku. Un mēs noteikti nevēlamies atkārtot pagātnes kļūdas. Mēs vēlamies iesaistīt pilsonisko sabiedrību, visus pilsoņus, kas var piedalīties procesā. Mēs nevēlamies pieņemt lēmumus, neuzklausot viņus. Ja ir politiskā griba, tad mēs varam darīt daudz vairāk. Mēs varam pārveidot sistēmu, mēs varam daudzās jomās eh, pārvarēt stagnāciju, piemēram, kopīgā nodokļu sistēmā. Mums ir nepieciešama nodokļu sistēma, kas ir eh, taisnīga, kas ir saprotama. Mēs varam runāt arī par jaunu dalībvalstu uzņemšanu un par to progresu, piemēram, kā mēs to varam redzēt ar uh, Ziemeļmaķedoniju. Mēs esam runājuši par neutralitātes prasībām, lai līdz 2050. gadam mēs varētu panākt uh, neitrālu ekonomiku, un ar laiku mēs noteikti varēsim izdarīt visu, lai tas tiešām kļūtu par realitāti. Eiropa par šiem desmit gadiem ir ļoti mainījusies. Mēs tagad daudz runājam par klimatu pārmaiņām, par bēgļiem, kas klauvē pie Eiropas durvīm, un viņi cer, ka Eiropā viņiem būs nākotne. Eh, daudzi cilvēki dzīvo nabadzībā. Ir tik daudz jautājumu, kas mums ir jārisina, tāpēc izmantosim šo izdevību, sadarbosimies ar mūsu iedzīvotājiem, ar pilsonisko sabiedrību un padarīsim Eiropu stiprāku un labāku. Paldies, Lūdzu, Paskaldurā. Oui, merci. Paldies, eh, priekšsādātāji. Eh, priekšsādātājs kundze, priekšsādātāja kungs. Mēs esam ļoti svarīgā brīdī Eiropas eh, Savienībā, un jūs savā pirmajā runā teicāt, ka jūs uzņematies ļoti smagu nastu. Uh, Uh, Francijā desmit gadi, nu, tas ir vecums, uh, kad bērni pāriet uz uh, jaunu skolu, viņi uzsāk jaunu dzīvi, tā ir dzīve, kas viņus nedaudz tā kā izrauj no skolas komforta zonas, lai viņi pāriet uz tādu sarežģītāku situāciju, kas viņiem ļauj stāties pretī pasaulē. Pasaule ir mainījusies desmit gadu laikā, jūs to zinat, mēs to zinām. Izaicinājums mūsu priekšā vairs nav tas pats, kas bija pirms desmit gadiem. Klimatiskie jautājumi, sociālie jautājumi, migrācija, cilvēku pārvietošanās, demokrātijas jautājumi. Uh, Eh, briesmas, kas apdraud mūsu demokrātiju un dažkārt eh, arī problēmas, kas pastāv mūsu tiesiskuma zonā. Tās ir tās problēmas. Mums ir jāvirzās uz priekšu pasaulē, kas mainās. Arī mums ir jāmainās, ir jāmaina pašiem savus noteikumus. Tas ir jādara demokrātiskā loģikā, respektējot tiesiskumu. Un es to nos, saku un eh, saku arī padomēs. Starp institūcija attīstībai ir jāturpinās. Jums ir vairāk jāpaļaujas uz Eiropas parlamentu, kas pārstāv pilsoņus. Lisbonas so, līgums bija pirmais solis šai virzienā. Tas ir fundamentāli svarīgi turpināt šo procesu. Un eh, padomē pašai ir jākļūst caurskatāmākai tā, lai komisija varētu paļauties uz diviem līdzlikumdevējiem. Jā, un Eiropas konference, kuru jūs minējāt priekšstādātājs kundzes savā uzrunā, nu, tas atkal būs kaut kas būtiski jauns. Desmit gados pilsoņi un eh, sabiedrība ir pelnījuši publiskas debatas. Mums tagad ir jāņem vērā ļoti nopietni tas, ko sagaida cilvēki. Mēs nedrīkstam turpināt Eiropas uh, Savienību, virzīt bez vai pret uh, pilsonisko sabiedrību. Mēs uh, nedrīkstam vienkārši tikai uzklausīt uh, pilsoņus. Mums viņus ir jāiesaista mūsu Eiropas projektā. Uh, rīkosimies, kā 21. gadsimtā pienākas, ir nepieciešama Eiropas Savienības pilsonība, un uh, tā ir, tā ir jābūt 27 uh, valstu pilsonībai, bet šis Eiropas līmenis būtu kaut kas, būs kaut kas jauns. Priekšsēdētāja kundze un priekšsēdētāja kungs parlaments vienmēr būs šeit, lai palīdzētu, lai darītu, lai šī Eiropas pilsonība būtu parādītos šajās debatēs. Un lūdzu, nepalaidiet garām šo iespēju, kas varbūt ir viena no pēdējām iespējām Eiropai, tuvināties pilsoņiem. Strādājiet tā, ir jau pagājuši 70 gadi pirms notika cits notikums. Čerčils burtiski dažus uh, metrus no šejienes klebēra laukumā runāja. Un es gribētu citēt viņa teikto, jo tas joprojām ir aktuāli. Tās briesmas, kas mūs apdraud, ir lielas, bet uh, liels ir arī mūsu spēks. Nav nekāds iemesls nerealizētu veiksmi un nepanākt mērķi un uh, nedodamināt šīs vienotās Eiropas uh, mērķi. Tā tad tas tika teikts pirms 70 gadiem un tas ir spēkā vēl vairāk šodien kā jebkad. Paldies! Uh, Lambert kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, ir nu jau desmit gadi, mm, kopš strādāju Eiropas Savienībā un uh, Tieši tad Lisabons līgums stājās spēkā. Tas, ir liels, tas bija liels solis virzībā uz priekšu, veidojot šo transnacionālu demokrātiju, par ko ir kļuvusi Eiropas Savienības. Bez Lisabonas līguma šis eh, parlaments nebūtu guvis tiesības teikt jā vai nē starptautiskiem eh, līgumiem. Tāpat mums nebūtu līdzlēmuma tiesības daudzās Eiropas Savienības jomās, vai arī uzklausīt un nozīmēt galvenās atbilstīgās personas eh, Eiropas komisijā. Pateicoties Lisabonas līgumam, pamatiesību hārtu harta guva savu saistošo raksturu, lai labāk aizsargātu cieņu, brīvību, vienlīdzību, solidaritāti, pilsonību un tiesiskumu visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā bet eh, jāatzīst arī, ka daudziem mūsu līdzpilsoņiem, līdzpilsoņiem un it īpaši Francijā, Nīderlandē un eh, Īrijā šī līguma stāšanās spēkā bija tāda kā sava atteikuma noraidījums. Eh, tas bija atteikums, kur lielā mērā motivēja jaunajā līgumā It kā ārkārtīgi neoliberāla norma iestrādāšana, piemēram, aizliegums eh, centrālajai bankai finansēt valsts investīcijas, vai, nu, turpat vai svētais eh, status piešķirts kapitāla apritei, kas bija kļuvusi par absolūtu dogmu. Tas uh, simbolizē lielo nelīdzsvaru starp ekonomikas uh, brīvības uh, un tiesību garantijām, kuras bieži vien paliek tikai vārdu līmenī. Dārgie kolēģi, Lisabonas līgums ļauj parlamentam noraidīt līgumus, kurus mēs uzskatām pretējus vispārējām interesēm. Nu tad uzdrīkstēsimies atteikt brīvās tirdzniecības līgumu ar Merkusuru, kurš tikai uh, Eh, pasliktinās klimatisko situāciju. Lisabonas līgums dod parlamentam koplēmumu tiesības lauksaimniecības eh, politikā. Nu, tad uzdrīkstēsimies izmantot to, lai prasītu no komisijas jaunu priekšlikumu, kas būtu pielāgots zaļajam kursam. Eh, Lisabonas līgums Vandalainas kundze komisijai ļauj apiet vienprātību fiskālajā jomā, nu tad izmantojiet cienījumā konze 116. pantu, lai ierosinātu harmonizētu nodokļu uh, bāzi uzņēmumiem. Uh, būsim droši, uzdrīkstēsimies un Eiropas pilsoņu uzticību būs mūsu atalgojums. Paldies! Paldies, un tagad uh, Dzānīkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs uh, atzīmējam desmit gadus uh, kopš uh, līguma, kuram vajadzēja radīt jaunu nākotni, izaugsmu Eiropas Savienībā, bet, diemžēl, realitāte un fakti ir tādi, ka šis, šis līgums nav izdevies. Ir izgāzies šobrīd Eiropas Savienības, ir, institūcijas ir vājākas. Uh, Eiropas eh, pilsoņi arī ir kļuvuši vājāki savās tiesībās, un Eiropas Savienība ir eh, dziļā institucionālā un politiskā krīzē un eh, tās eh, simbolizē, eh, ka ir neizdevusies pieeja un tas, ko Lisabons līgums gribēja nest uz priekšu, nerespektējot dalībvalstu prerogatīvas, nerespektējot tautas un nerespektējot atšķirības starp Eiropas pilsoņiem, Eiropas nācijām, kuras tika uzskatītas kā drauds, bet gluži pretēji tās jāuzskata par vērtībām un tās jāaizsargā. Uh, Es eh, saskatu zināmas līdzības eh, šobrīd eh, pieejā, pieļaut tās pašas kļūdas. Mišela kunga priekšlicis arī jau ir pieļāvis kļūdu, uzsākot Brexit iespēju. Es domāju, ka mums ir jādemonstrē šīs, šī kursa maiņa. Es domāju, ka tā pati kļūda tiek pieļaut arī ar Brexitu, bet, eh, nu, rezultāts ir cits. Un uh, īrijas eh, referendums arī tika novērsts ar institucionālām metodēm. Es domāju, ka tā pati kļūda eh, tika pieļaut no palot, padomas puses, eh, nu, bet viņiem neizdevās apiet eh, kaut kādā veidā Britu pilsoņu, Lielbritānijas pilsoņu lēmumu, kas tika pieņemts 16. gadā, nu tad aicinu nepieļaut tās pašas kļūdas. Janvārī mums būs jāved sarunas par ļoti svarīgu līgumu ar apvienoto karalisti un uh, pieejai no padomas un parlamenta puses nevajadzētu būt tādai, lai sodītu britu pilsoņus par viņu izvēli. Mums nevajadzētu censties apiet demokrātisko izvēli, ko ir izdarījuši britu pilsoņi. Mums vajadzētu strādāt, lai panāktu vienošanos, kas būtu labvēlīgi mūsu pilsoņiem un kas viņiem ļautu arī pēc 2020. gada, lai viņiem būtu sadarbības saiknes ar apvienoto karalisti. Uh, Ja Eiropa un Eiropas institūcijas nespēs vairāk saklausīt iedzīvotājus un ņemt vērā to, kādi ir, kādas ir dalībvalstu prerogatīvas un lēmumi, nu tad mēs eh, pēc desmit gadiem vairs nevarēsim svinēt 20. gada dienu Lisabonas līgumam. Paldies! Džambatski. Džambatski kungs, lūdzu. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател. Прекшарата, Конкс. Cienījamie kolēģi, desmit gadi ir pagājuši kopš Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Tam bija jākļūst par līgumu, kas veidotu Eiropas konstitūciju, bet tas arī bija iemesls, kāpēc uh, Eiropas konservatīva un reformātora grupa Eiropas parlamentā ir izveidota. Mēs gribējām būt uh, konkurētspējīgi, mēs gribējām panākt uh, caurskatāmību. Uh, un Lisabonas līgums tieši uh, to arī izvirzīja par savu prioritāti, bet šobrīd demokrātija līdz ar to nav uzvarējusi, jo ir pārāk daudz centralizācijas, ir pārāk daudz lēmumu, kas centralizēti tiek pieņemti, kā rezultātā cilvēki vairs neusticas institūciju darbam, un Lisabonas līgums ir arī viens no iemesliem, kāpēc Brexit ir noticis. Joprojām šeit ir cilvēki, kas uzbruk dalību valstīm un to valdībām, kas ir ievēlēti leģitīmi, viņi vēlas apdraudēt eh, dalību valstu tiesības pieņemt lēmumus migrācijas jomā. Eiropas parlamentam Lisabonas līgums ir devis eh, plašākas pilnvaras, vai tas, vai tas tā bija domāts? Man šķiet, ka nē jo es neuzskatu, ka būtu nepieciešams veidot tādu supervalsti, par kādu šobrīd ir izveidojusies Eiropas Savienība. Es neuzskatu, ka ir nepieciešams atbalstīt projektu, kas aizstāvēs manu valsti. Manuprāt, Lisabonas līgums ir bijusi kļūda, tas ir meklējis kompromisu, bet ir panācis nepareizo federalizāciju. Mums nav nepieciešama Eiropa, kurā dalību valstīm nav suverenitātes. Mums ir nepieciešama Eiropa, kurā dalību valsts ir neatkarīgas. Paldies! Paldies tālāk, lūdzu, Obrī kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Mums uh, ir uh, jāatzīmē Lisabonas līguma uh, atcere, bet uh, mēs nedrīkstam ņem, neņemt vērā referenduma rezultātus Francijā, Īrijā un Nīderlandē. Arī Grieķijā šī brīža Eiropas institūcijas ir rīkojušās ārkārtīgi brutāli un ir nepieciešams uh, pētīt, kā mēs varam stāties pretī klimata izaicinājumiem, uh, nevienlīdzībai Lisabonas līgums nav ļāvis nodrošināt sociālo taisno, taisnīgumu Eiropā un pamatiesību harta būtībā ir bezzobaina. Ir eh, jārunā par šīm lietām atklāti, un tas nozīmē, ka jaunais eh, zaļais eh, sociālais un ekonomiskais kurs nevarēs pilnībā pildīt uh, savu nozīmi at, šajā brīdī. Ir jāņem vērā sociālais konteksts. Šobrīd mēs uh, redzam Francijā, ka uh, tiek apdraudēta cilvēka sociālā labklājība un uh, komisija pret to neko neiebilst. Ir sociālais uh, dempings, ko vēl vairāk veicina brīvā konkurence un brīvie, brīvās tirzniecības nolīguma. Uh, konkurē, konkurences cīņa ir um, radījusi grūtu situāciju arī Eiropas Savienībā, jo pēļņas novirzīšana um, uz uh, nodokļu paradīzēm tiek bloķēta tādās valstīs kā Īrija un Nīderlanda. Tas izskatās pēc kara, un uh, šie uh, noteikumi vienkārši beidzot ir jāievieš dzīvē. Tas ir konferences uzdevums. Uh, Ir nepieciešams domāt par parlamenta inici iniciatīvas tiesībām, par eh, veto tiesību ierobežošanu padomē. Ir nepieciešami zaļi noteikumi, kas aizsargātu uh, dabas resursus uh, un uh, veicinātu solidāru protekcionismu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama sociāla un ekonomiska harmonizācija un uh, ilgspējīga domāšana zaļais uh, kurs un um, godīga pārēja uz uh, klimata neutralitāti. Lūk, tas ļautu mums uh, nodrošināt spēcīgas atbildes uz šī brīža izaicinājumiem. Un mēs nedrīkstam um, par to nerunāt, atceroties Lisabonas līgumu. Lielas paldies! Um, tālāk lūdzu Buloka kungs priekšsēdētāji, ja nebūtu bijis Lisabonas līguma, būtu iespējams, ka šobrīd eh, Lielbritānija neaizieta no Eiropas Savienības. Jūs eh, esat mēģinājuši paplašināt savas pilnvaras, eh, veidot jaunu supervalsti, ignorējot dalību valstis un vēlētājus. Tieši tāpēc mēs nonācām pie referenduma, kuru daudzi briti nožēlo. Un uh, arī īrijā bija šāds referendums, uh, kurā nonācām pie negatīva rezultāta un um, notika jauns balsojums. Ir jābūt uh, institucionālam nolīgumam, kas nedrīkstētu tikt pastāvīgi grozīts kaut kādu abstraktu intelektuālu koncepciju dēļ. Lisabonas līgumā bija paredzēts 50. pāns, kas nozīmēja, ka uh, ir iespējams aiziet no Eiropas Savienības, tomēr tas bija slasts aizejošajai um, valstī. Uh, praktiski nebija tiesību lemt par savu nākotni, tomēr Lielbritānija atrada risinājumu. Uh, noti nesen notikušajās vēlēšanās uh, uzvarēja um, konservatīvi ar Borisa Džonsonu priekš priekšgalā. Uh, Un tas nozīmē, ka jūs varat eh, svinēt savu Lisabonas līgumu, bet mēs eh, svinēsim mūsu suverenitātes, neatkarības un demokrātijas atgūšanu kā brīva valsts atkal no jauna. Liels paldies! Tālāk lūdzu vārds eh, prezidentei Fonderlejenai. Much, Mr. Liels paldies priekšsādātāji, godājumie deputāti. Kad mēs raugāmies uz gadsimta sākumu, Eiropas projektā kaut kas pietrūka. Dzels priekškars jau bija krītis, Eiropas kopienas jau bija labi iedibināta realitāte, tomēr tur kaut kā pietrūka. Runājot ar eh, mana priekšgājēju Žaka Delora vārdiem, Eiropai bija nepieciešama dvēseli. Viņš teica, ka ir pienācis eh, brīdis Eiropai piešķirt dvēseli, un tieši to nozīmē Lisabonas līgums. Ja jūs jautāsiet juristiem, viņi paskaidros, ka Lisabonas um, līgums Eiropai piešķīra atsevišķu juridisko personu. Jā, tā tas ir, tomēr Lisabonas līgums Eiropai ir piešķīris arī dvēseli, vai drīzāk atklājis no jauna Eiropas patieso dvēseli. Dvēseli, kas uh, lika mums cīnīties pret tirāniju un to sakaut. Dvēseli, kas um, likas nolaisties, dzel, lika sabrukt dzelzs priekš, priekškaram un apvienoja kontinentu. Tas ir mūsu Eiropas identitātes centrā, demokrātijas, tiesiskuma, tiesību un brīvību centrā. Lisabonas, Lisabonas līgums centrā izvirzīja Eiropas pilsoņus. Tas piešķīra vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, kas ir Eiropas demokrātijas palāta. Tas uh, piešķīra Eiropas pilsoņiem tiesības uh, aicināt komisiju piedāvāt tiesību aktus. Tas bija uh, malks svaiga gaisa Eiropas demokrātijai. Eiropas projekts um, tika balstīts uz ekonomiku, bet uh, vienmēr bija domāts, ka Eiropa būs kas vairāk nekā ogles un um, tērauds, kas vairāk nekā vienotais tirgus. Vienmēr bija domāts, ka tā būs savienība, un um, pateicoties Lisabonas līgumam, Eiropa atklāja no jauna šo aicinājumu Godājumie deputāti šajos pēdējos uh, desmit gados Eiropā ir putuši biedējoši vēji, bet mūsu savienība ir kā niedre, kas lokās, bet nelūst. Un jaunie izaicinājumi to neparalizē, bet palīdz tai virzīties uz priekšu, jo tā smeļ savu spēku no šī līguma principiem un vērtībām un Eiropas pilsoņu vērtībām un principiem. Mūsu savienība nav pabeigts fakts, tā ir eh, pastāvīga būvniecība, un uh, to ir katru dienu jā, jāatjauno. Un tas ir arī tās skaistums un unikalitāte. Es domāju, ka mēs vēl neesam izmantojuši visas iespējas, ko piedāvā Lisabonas līgums kopš 2016. gada, kā Vācijas aizsardzības ministre es eh, sniedzu savu ieguldījumu uh, Mm, pastāvīgās struktūrētās sadarbības um, izveidē aizsardzības jomā, proti aizsardzības savienību. Un um, tas tā jau bija paredzēta līgumā, tomēr tās potenciāls vēl nebija pilnībā atklāts. Līgums uh, var piedāvāt mums vēl daudz ko citu, lai Eiropa kļūtu vēl efektīvāka, spēcīgāka un suverēnāka Un eh, šobrīd mums ir jādara viss, lai realizētu Lisabonas līguma pilno potenciālu, un eh, šajā parlamentā mēs eh, dzirdam daudz priekšlikumu, kā to izdarīt. Šajos pēdējos desmit gadus mēs uh, esam domājuši par uh, nākamajiem desmit gadiem, un uh, mēs to vēlamies darīt. To vēlas arī Eiropas pilsoņi. Lisabonas līguma tapšanas eh, brīdī mums eh, bija jautājums, vai Eiropai vispār eh, būtu iespēja paredzēt savu himnu vai karogu. Un pēdējo desmit gadu laikā miljoniem Eiropas pilsoņu ir devušies ielās, um, plīvojot zilajam karogam ar 12 zvaigznēm, mūsu Eiropas karogam. Un miljoni eiropiešu ir. Um, jutuši entuziasmu, dzirdojot, eh, dzirdot odu priekam, mūsu ska, skaisto savienības himnu. Un Eiropa ir tās pilsoņi. Tieši tāpēc uh, Eiropas uh, nākotnes konferencei būtu jābūt uh, pilsoņu konferencei. Mums uh, ir jāuzklausa, ko pilsoņi vēlas mums teikt, mums ir jārod atbildes uz viņu bažām un viņu cerībām Tas ir lielākais pagodinājums, ko mēs varam izrādīt Lisabonas līgumam. Līgumam, kurš Eiropai ir piešķīris dvēseli. Līgumam, kurš ir radījis pilsonisku Eiropu. Līgumam, kurš ir um, nostādījis Eiropas projekta centrā Eiropas pilsoņus. Eiropa ir viņu izvēle, viņu nākotne, un Eiropa ir arī mūsu izvēle. Uh, Un um, tā mums uh, katru dienu darbos ir jāpierāda no jauna, lai dzīvo Eiropa. Grācie! Paldies! <clears throat> Paldies, uh, priekšsādātājs Konze. Tālāk es došu vārdu padomas priekšsādātājiem Šārlam Mišelam. Priekšsādātāja kungs, uh, prezidentis Konze, godājumi Eiropas parlamenta deputāti. Man ir liels prieks pievienoties jums atzīmējot Lisabonas līguma desmito gadskārtu. Šī atcere ir tilts starp Eiropas pagātni un nākotni, un tā ir vislabākā vieta, kur um, atzīmēt uh, pagātni un nākotni. Eiropas parlamentā, kas ir demokrātijas spīdošs simbols. Dāmas un uh, kungi, uh, institūcijām ir uh, kontinuitāte, leģitimitāte, kā to bija iecerējis Žants Monē. Un uh, šī situācija atspoguļo to, ko mēs aizstāvam. Bet uh, paraudzīsimies nedaudz pagātnē. Romas līgums apstiprināja principus, uh, kas saista Eiropu. Uh, un um, sasaista to uz mūžiem. Māstrihtas līgumam bija vēsturiska nozīme, jo tas pabeidza Eiropas kontinenta sadalījumu. <clears throat> Lisabonas līgums pamatiesību hartu noteica par juridiski saistošu. Tas uh, noteica, ka savienībai ir kopīgas vērtības, un šīs dienas savienība ir balstīta uz vērtībām, un demokrātiskās institūcijas tās ievēro, kā arī ir apņēmušās uzlabot pilsoņu dzīvi. Mēs visi jūtam, jūtamies pieķērušies uh, fundamentālajām pavadbrīvībām, tiesiskumam, demokrātijai. Un, uh, Mēs uh, balstāmies uz uh, šīm pamatvērtībām. Lisabonas līgums stiprināja demokrātiju, uzlabojot parlamenta iespējas um, noteikt virzību Eiropas Savienībā. Lisabonas līgums deva Eiropai arī spēcīgāku balsi, sinhronizējot iekšējo un ārpolitiku un ārpolitiku Šobrīd mēs ar pārējo pasauli varam runāt vienā balsī un uh, izsakoties Zviedra premjera Karla Bilta vārdiem. Es gribētu teikt, es uh, gribētu būt um, uh, spēlētājs globālajā arēnā, nevis uh, bīdāmais. Uh, šobrīd mēs saskana, saskaramies ar tādiem izaicinājumiem kā miers, digitālā darba kārtība, aizsardzība, izaugsme. Uh, mūsu ietekmē starptautiskajā arēnā un eh, jau vairāk nekā jau kad iepriekš eh, es eh, uzskatu, ka mums ir pamats optimismam. Sākas jauns starpiestāžu cikls un mums ir jāmobilizē visi spēki, domājot par nākotni, uzņemoties atbildību, jo zinām, ka komisijas programma lielā mērā balstās uz uh, stratēģisko programmu un uh, konference par Eiropas nākotni varētu būt līdzeklis, kā uzklausīt visas puses un kopīgiem spēkiem domāt par to, uh, kāda Eiropa būs nākotnē jo desmit gadus pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās nav vēl pilnībā izmantots tā potenciāls, tāpēc eh, nākotnē raugāmies ar optimismu. Atceroties uh, Eiropas uh, sapņus, protams, uh, ievērojot realitāti, bet arī ar lielu optimismu. Un uh, Mēs balstāmies uz mūsu spēcīgajām vērtībām, vērtībām, kas, um, uz kurām balstās um, Eiropas um, dvēseli. Paldies! Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem, kas izteicās. Uh, noslēdzam uh, šīs diskusijas un tagad pārtraucam sēdus pāris minūtēm. Paldies! Grazie, riprendiam. Paldies, atsāksim darbu. Darba kārtībā mums ir Eiropa padomes 12. un 13. decembra sanāksmes secinājumi, Eiropa padomes un komisijas paziņojumi. Atgādinu, ka ir iespējams pieteikties eh, brīvā mikrofona sadaļai un eh, zilās kartītes jautājumiem, izmantojot eh, standarta sistēmu un elektronisko sistēmu. Viss norādes, lai to izdarītu, jūs jau zinat. Bez kavēšanās došu vārdu Šarlam Mišelam, Eiropa padoms priekšstādātājiem. Lūdzu, jums vārds. Uh, priekšsādātāji, komisijas priekšsādātāji, dāmas un kungi, parlamenta deputāti, man ir īpašs uh, gods un liela privilēģija uh, šodien pirmo reizi šajā sasaukumā runāt parlamenta priekšā, un es gribētu paust cerību, ka mums uh, izdosies izveidot tādu kvalitatīvu starp uh, institūciju sadarbību Eiropas projekta labā. Es uh, centīšos sniegt jums informāciju par Eiropadomu sanāksmi, kas notika pagājušā nedēļā. Pirmām kārtām par šīm vēlmēm noslēgt līgumu klimatiskajā ziņā. Klimatiskās izmaiņas ir liels izaicinājums un dažas stundas pēc eh, zaļā kursa paziņošanas eh, no komisijas puses, nu, tur ir liels ambīcijas un rīcības plāns eh, uzvarēt šajā cīņā pret klimatiskajām pārmaiņām. Jāsaka, ka Eh, Eiropa padome vienbalsīgi pieņēma lēmumu par uh, klimatiskā ziņā neitrālu, neitrāliem mērķiem līdz 2050, gad, 2050. gadam. Manuprāt, tas ir pietiekami daudz laiks, lai īstenot šo vienošanos, kas tika atbalstīta uh, vienbalsīgi. Tas ir labs solis pareizajā virzienā un es domāju, ka tas labi saskaņojas ar citiem projektiem, uh, Mums ir nepieciešami ambiciozi mērķi šajā sakarībā, lai varētu parādīt, ka Eiropa padoma, manuprāt, gluži pareizi norādījis, ka šai klimatiskajai pārējai jābūt uh, taisnīgai, godīgai no sociālā viedokļa. Uh, ir, protams, nepieciešams uh, finansējums. Eiropas investīcija banka ir pieņēmusi lēmumu, tādas izvirsīs tādas lielas ambīcijas finansējumam klimatiskajā jomā. Un es domāju, ka viss šīs ambīcijas mums nepieciešams arī īstenot, ņemot vērā arī solidaritātes fondu, kur arī ir jāiestrādā šī ideja, ka visām dalību valstīm nav vienāds izējas punkts. Ir dalību valsts sistēmas, kas ir atšķirīgas, tās nav visas vienā līmenī, un tas, mūsuprāt, ir svarīgi, lai mums būtu stratēģija, kas ņem vērā dažādo valstu situācijas un arī energo e, resursus, ko tās izmanto. Nu, tātad tā būs ļoti svarīga tēma, šī cīņa pret klimatiskajām izmaiņām, un tas ir ļoti nopietnas mērķis, un tā ir iespēja labāka izaugsme inovācijām, lai Eiropu padarītu par uh, līderi vadošo kontinentu, un uh, lai mēs varētu uh, censties arī no padomas puses dot savu ieguldījumu uh, šajā procesā, dāmas un kungi. Nākošais Eiropas Savienības budžets būs ārkārtīgi sarežģīts. Uh, Eh, tas būs sarežģīti arī eh, Brexita dēļ. Mēs eh, zinām, ko tas nozīmē, ka dalību valstīm būs jāiemaksā vairāk un citām valstīm vajadzēs saņemt vairāk. Tas nozīmē, ka mums jācenšas izstrādāt sārunu vešanas procesu starp līderiem, respektējot, protams, arī parlamentu lomu, balstoties uz līgumiem. Un domāju, ka šīs debatas par budžetu. Tas nav jautājums tikai par IKP procentuālo daļu Tas nav jautājums tikai par nacionālo ieguldījumu. Tas, eh, protams, ir ļoti redzams dalību valstu līmeņos, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums arī runājot par saturu, prioritātēm, eh, jēgu, ko mēs gribam izdarīt turpmākajos gados, kāda ir pievienotā vērtība, ko mēs gribētu gūt turpmākajos gados. Un tāpēc vēl viens svarīgs jautājums būs līdzsvars. Mums ir jārod līdzsvars starp klasiskajām Eiropas Savienības politikām, kā piemēram lauksaimniecība no vienas puses un jaunajām politikām, jauniem izaicinājumiem, piemēram, migrācija, klimatiskās izmaiņas, inovācijas. Un es domāju, ka būs ļoti svarīgi sadarboties ar Eiropas līderiem, tāpat arī parlamentu, protams, ar komisijas atbalstu un virzīties uz priekšu turpmākajās mēnešos un gados. Vēl svarīga lieta budžetā būs uh, šī, šis nosacījuma princips, nu, un dažādajām valstīm tas nozīmē attiecīgi dažādas lietas. Dažām valstīm, uh, piemēram, ir būtiska migrācija, eh, citām, teiksim, fiskālais dempings vai sociālais dempings. Vēl viena svarīga tēma budžetā būs elastība. Es saprotu, ka eh, daudzas eh, valstis ir par to, lai būtu vairāk elastības. Un skatīsimies, vai būs iespējams panākt kompromisu šajos jautājumos. Vēl viena ļoti svarīga lieta saistībā ar Eiropas Savienības budžetu, protams, ir pašu resursu jautājums. Un uh, runāt par budžetu, arī uh, parlaments ir uh, devis tāds spēcīgs signāls arī šajā jomā. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs runājam par šo ļoti būtisko jautājumu, tad mēs zinām, ka Daži, dažiem tā ir ETS sistēmas paplasināšana, dažiem tas nozīmē, ka šīs debatas ir jāvirza, teiksim, um, digitālās fiskalitātes jomā. Uh, Tāpat jādomā arī par, teiksim, plastikas eh, atkritumu samazināšanu. Nu, tā tad dažādi ir eh, šie jautājumi. Par procedūru turpmākajos, eh, turpmākajā laikā ir nepieciešams mandāts padomēn komisijai intensīvi un aktīvi virzīt uz priekšu divpusējās sarunas ar dalību valstīm ar mērķi virzīties uz priekšu, uz kompromisu. Un mm, jāsaprot, ka mums nepieciešama nu, tāda politiskā telpa, lai mēs varētu panākt šo gala lēmumu. Es uh, saprotu, uh, ka Jā, vakar mums notika pirmā saruna ar Eiropas parlamenta delegātiem, pārstāvjiem, jo ir svarīgi saprast arī šo institucionālo lomu, balstoties uz līgumiem, kāda ir Eiropas parlamentam šajos lēmumos, un es katrā ziņā esmu cieņas pilns un gribu izveidot labu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Tāpat arī visam īsi mēs runājām par Brexitu īsi, tāpēc, ka Eiropadomas divu dienu darba laikā mēs uh, uzzinājām uh, vēlēšanu rezultātus un uh, tā ļoti mierīgi mēs varējām paust to, ka Eiropadoma ir gatava strādāt ar citām iestādēm. Uh,